nozarēm. Paldies! Paldies, līdz ar to esam noslēguši debats par šo jautājumu. Balsošana notiks rīt, un tagad nākamais punkts darba kārtībā. Proti, kopīgās debats par kohēziju. Tie ir vairāki ziņojumi. Damato ziņojums MBU konkurētspējas uzlabošana. Valkārt Siso kungs ziņojums kohēzijas politika un pētniecības un inovācijas stratēģijas pārdomātai specializācijai. Mihailovs kundz ziņojums Eiropas teritoriālā sadarbība parauga prakse un inovatīvu pasākumi, kā arī Breso kundz ziņojums Eiropas Savienības stratēģija Alpu reģionam. Un kā pirmajam vārds um, Damato kundzei uz četrām minūtēm. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos arī kolēģiem, pateicos ēnu referentiem, ar kuriem ļoti produktīvi strādāju sarunu laikā. Šis pieņemtais reģija komitejā ziņojums uh, analizē dažādus aspektus, kas attiecas uz trešo tē, trešā tematiskā mērķa īstenošanu MVU konkurētspēja jaunajā nacionālajā schēmā vairāk nekā mil, vairāki miljoni. Uh, MBU veid, mm, pārstāv Eiropas Savienībā 20% no visiem uzņēmumiem. Tas ir ļoti svarīgs aspekts uh, ekonomiskajai attīstībai, sociālajai kohēzijai, nodarbinātībai. Mm, nodrošina vairāk nekā 8 uh, miljardu darba vietas. Eiropā MBU ļoti daužveidīgs. Pieaug arī mikro uzņēmuma, kur strādā mazāk nekā 10 strādājošie, gan tradicionālās nozarēs. Yeah You, you also, you to... Priekšētājs pārtrauc uh, runātāji, arī jums ir jārunā lēnāk. Paldies. Um, um Pārslēg esošie daudzviet finanšu schēmā dubultojušies, dubultojušies finansējums salīdzinot ar iepriekšējo uh, daudzgad finanšu schēmu. Tātad tas ir ļoti svarīgi, bet ar to nepietiek, lai varētu risināt ļoti daudzās problēmas, ar ko ikdienu saskars mūsu uzņēmumi. Galvenokārt mums ir jāpliecina tas, ka taupības politikas ekonomiskā krīze tiešām ir arī mazinājis iekšējo pieprasījumu. Otrkārt, um, normatīvais konteksts ir džungļi, kas uh, investīcijas padara neiespējamām. Esam atkārtojuši arī vairāk kārt, kā valsts atbalstam ir jābūt inovatīvam un atbilstīgam. Ir arī direktīva pār valsts iepirkumu. Mm, tam ir eh, ievērojami jāsamazina arī MVU administratīvais uh, izmaksas. Te ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Aicinu komisiju un dalību valstis. Uh, uzraudzīt uh, situāciju, kā notiek maksājumi, lai arī direktīva par maksājumu kavējumu adekvāti tik piemērota. Nekādā gadījumā mēs nevaram atļauties, ka mūsu MVU nevar piedalīties projektos, programmās, jo viņi neuztic sistēmai. Runātāji pārtrauc priekšsēdētājs. Lūdzu, runājiet lēnāk. There, there which... Ir valodas, eh, kas ir lēnāks. Arī Kaputo kungām bija tāda pat problēma. Jums liekas, ka jūs runājat ļoti, jums jārunā ļoti ātri, bet eh, jūs tiekat tulko dažādās valodās, kam ir dažāda struktūra un lūdzu lēnāk, lai varētu jūs saprast. Tā tad mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, aicina komisija arī. Mm, ļoti uzmanīgi sekot situācijā attiecībā MPU, īpaši mikro uzņēmumi ļoti dārgi maksājuši pār kredītu samazināšanu par to, ka viņi nevar saņemt finansējumu no banka institūcijām, un tas tiešām arī uh, var eh, nodarīt viņiem ārkārtīgi lielu kaitējumu, netiek eh, piešķirts finansējums riska produktiem. Uh, normatīvi noteikumi par valstu atbalstu. Tas viss ir jāprecizē, lai atbalstītu mūsu uzņēmumus, ko piedāvājam integrētu reģionālo Eiropu politiku procesu, koncentrēt uz specifiskām nozerēm, ražošanas, jaunās tehnoloģijas, ilgspējīgās celtniecības, zaļās automašīnas un tām līdzīgi. Mums ir jāņem vērā katra reģiona teritorijā specifika, veicinot arī aprīces ekonomikas pakotni, nostakot vienu mērķi, proti ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, īpaši uzmanību pievēršot zaļo darbu vietu radīšanai, zaļāka ražošanas ķēde, ražošana, pārstrāde, lai varētu sniegt efektīvākus komerciespējas mazajiem vidiem uzņēmumiem arī enerģijas avotiem vēl ir ļoti svarīgiem. Eiropā enerģija visdārgāk maksā visā pasaulē, ja īsteno dekarbonizācijas process. Ņemot vērā imigrācijas krīzi, MVU var sniegt inovatīvas iespējas, lai integrētu bēgļus, kas uh, integrējas darba tirgu Eiropas Savienībā. Mūsu maziem vidiem uzņēmumiem ir jābūt lokālākiem, taču viņu startautizācijas process ir jābalst uz uzņēmumu sociālo atbildību. Paldies! So, vielen Dank, Frau Dam. Liels paldies, Damato kundze. Un tālāk kā nākamajam referentam uz maksimāli četrām minūtēm došu vārdu Ramūnam Valkarsel Sisokungam. Liels paldies priekšsēdētāji! Komisāra Kretū. Dažas no lietām, par ko komisija vēlas uh, īstenot šī mandāta laikā, uh, ir vērstas uz uh, ekonomiskās izaugsmas atjaunošanu un nodarbinātības veicināšanu. Nu, šobrīd komisija piedāvā arī tādu instrumentu, kas saucas stratēģija pārdomātai specializācijai, bet tieši ko tas nozīmē, to, ka inovācijas, tehniskā attīstība un izpēte ir jāsaskaņo ar uh, reģionu tehnisko realitāti. Proti, ir jāuzlabo sadarbība ar reģioniem. Un tā sauktā RIS 3 ir saistīta arī ar citām operatīvajām programmām, kas reģionam uzliek par pienākumu iepriekš ex ante izstrādāt savu stratēģiju, un nevienmēr reģioniem mm, bez tās ir uh, viegli mm, pie, iegūt piekļuvi uh, šādiem līdzekļiem. Ir jādomā par to, lai mēs rīkotos anticipatīvi, lai pilsoņi, pašvaldības, uh, universitātes mm, tiktu iesaistītas šajā procesā jau no paša sākuma Reģionālās attīstības komitejā mēs esam izstrādājuši ziņojumu, kurā komisija tiek aicināta mm, turpināt darbu ar šīm stratēģijām, un šajā ziņojumā mēs sakām, ka pirmo reizi mm, šajā sasaukumā, mm, šajā parlamentā par to runājam. Mēs arī norādam, ka tas saistās ar dažādu organizāciju un asociāciju priekšlikumiem, kas ir specializējušās šajā jomā, un arī dažādās komitejās par to ir plašs konsens. Tas bija skaidri redzams arī balsošanā. 33 balsoja par šo ziņojumu, tikai 3 pret. Un Turklāt um, komiteja uh, bija sagatavojusi arī 20 grozījumu priekšlikumus, papildinot uh, šī ziņojuma tvērumu. Es uh, gribēju sacīt, ka pamatdoma ziņojumā ir tāda, ka Eiropas Savienībai ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu inteliģentu, ilgtspējīgu un integratīvu izaugsmi ir būtiski, lai pētniecība, izstrāde un inovācijas eh, kļūtu par investīciju prioritāti. Un lai reģionālā fonda līdzekļi tik tiešām uzlabotu mūsu konkurētspēju un palīdzētu radīt kvalitatīvas darba vietas ir nepieciešama atbilstoša analīze par atsevišķo reģionu stiprajām un vājajām vietām, lai mēs varētu tur izstrādāt atbilstošas iespējas uzņēmumiem, labāka sadarbība starp pašvaldībām un starptautiskajām programmām ir ārkārtīgi svarīga, lai nerastos dublēšanās. Uh, Un arī Nacionālais monitoringa centrs varētu šeit izstrādāt uh, konkrētus indikātors. Es ļoti priecājos, ka komisāre šodien ir kopā ar mums un gribētos uh, zināt, ar kādām problēmām izstrādājot šo stratēģiju un to īstenojot jūs esat saskārušies. Nākamā runātājos četrām minūtēm arī referente Iskra Mihailova. Благодаря, господин председател. Lielas paldies eh, priekšsādātāji, komisāra kungs. Šodien es jūs iepazīstinu ar ziņojumu, par kuru tika diskutēts un kurš tika pieņemts reģionālā uh, eh, reģiona komitejā. Proti runa šeit ir jo īpaši par teritoriālo, eh, teritoriālo sadarbību jeb interreg programmu. Šajā um, ziņojumā ir vairāki uh, priekšlikumi, arī tas, kā mēs varētu īst, priekšlikumu par to, kā mēs varētu sasniegt 2020. gada mērķus, un ir arī ieteikumi nākotnē. Šajā kontekstā es vēlētos jau īpaši norādīt uz to, ka pārobeža sadarbība, pārnacionāla sadarbība ir ļāvušas mums attīstīt labas prakses piemērus, nodot zināšanas un labāk cīnīties pret uh, ekoloģiskajām problēmām. Tā ir skaitā arī vērsties pret darba uh, vietu zaudēšanu. Šajā ziņojumā ir norādīts arī uz to, ka interreg budžets, kas ir apmēram 10 miljārda eiro, uh, ir tikai 2,8% kohēzijas politikas kopējā apjoma, un, diemžēl, šis apjoms neatbilst tiem izaicinājumiem un problēmām, ar kurām saskaramies. Ziņojumā arī norādīts uz to, ka Interreg programma tā ir tikusi pieņemta ļoti novēloti, un dalībvalstīm ir jāmobilizējas, lai īstenotu mērķus. Mēs aicinām dalībvalsts izveidot uzraudzības sistēmas un izvērtēšanas sistēmas, lai labāk saprastu, kas ir ticis darīts Interreg ietvaros. ir jāraugās uz interreg darbu arī pašreizējā krīzes, imigrācijas krīzes uh, kontekstā. Uh, un jādomā jo īpaši par uh, pierobežas reģioniem. Ziņojumā ir norādīts arī uz to, cik svarīgi ir interregla uh, eh, loma, lai atbalstītu inovācijas un uh, palielinātu sinerģiju starp uh, dažādajiem aspektiem. Ir jācenšas attīstīt uh, sadarbību pētniecības un attīstības jomā, un ir nepieciešama lielāka sinerģija arī uh, programmas apārs 2020 ietvaros. Ir jācenšas panākt uh, lielāku kvalitāti ar investīcijām, kuras tiek īstenotas, un jādomā jo īpaši par inovācijām. Finanšu instrumentiem ir jābūt uh, pienācīgā apmērā. Ziņojumā ir norādīts arī uz to, cik uh, svarīga ir Eiropas enerģijas un sadarbības grupa, un ir izteikts aicinājums dalībvalstīm pilnībā izmantot interreg sniegtās priekšrocības un iespējas, lai nodrošinātu pārobežu mobilitāti, taiskaitā arī uh, īstenojot reglamentējošo ietvaru. Ir jācenšas panākt vairāk finansējuma, jo īpaši strādājot pie integrācijas politikas uzlabošanas. Ziņojumā ir uzsvērts, ka ir ļoti daudz iespēju, kuras sniedz Interreg. Tas var būt pamats nākotnes programmām un Tas var būt pamats eh, kohezijas politikai nākotnē. Lielas paldies par uzmanību. Thank you very much. Um... Paldies. Un tagad pēdējā referente. Mercedes Breso lūdzu. Četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs, eh, godētā komisārs kundze, kolēģi. Kaukaizijas politika, par ko šodien runājam, gandrīz ar četriem ziņojumiem, ir viens no dažiem šiem instrumentiem, kas tiešām ir, tu, kas interesē eh, pilsoņus, uzņēmumus, studentus un tam līdzīgi. Šie resursi eh, tiešām arī eh, nonāk reģionos, un tas ir viens no rētajiem tiešās investīcijas instrumentiem lokālajā vai vietējā līmenī. Uh, Un tas ir ļoti svarīgi kohēzijas politikas īstenošanai, tas ir fundamentāli arī Eiropas Savienības stratēģija Alpu reģionam, tieši par ko runā mans ziņojums. Šī stratēģija sniedz Alpu reģionu um, teritorijām milzīgu iespēju, lai investētu kopīgos projektos, kam būtu Eiropas ietekme, ne tikai reģionāla ietekme, izveidojot arī daudz līmeņu pārvaldību. Uh, Uh, pro, projekti, kas uh, tiek īstenoti reģionālā līmenī un tu in, investīcijas un finansējumu veids Eiropas līmenī. Es domāju, tieši šī aspekta ir jāstiprina ziņojumā arī jau to minēja, ka pašvaldībām, reģionālām iestādēm ir pilnībā jātiek iesaistītām stratēģijas izstrādē, ja mēs vēlamies sasniegt rezultātus. Mēs zinām arī cits starpā, cik ļoti svarīgi tas, lai šajā stratēģijā nepārklātos jau esošie pārobežu sadarbības projekti, reģionālai projekti. Nē, te ir nepieciešama pievienotā vērtība. Jāizmanto iegūtās pieredzes potenciāls, lai risinātu kopīgos mērķus mērķus Alpu reģionam. tas, kas notiek Alpu reģionā, tad tam ir ietekme, kā mēs to ļoti labi zinām, visā Eiropas Savienībā. Saskanīgi ar 2020. gada Eiropas mērķiem, ilgspējīgās attīstības jomā, vīdes jomā, enerģētikas jomā jāveicina arī šī stratēģija starpniecību. Uh, dažādu eh, makroreģionālo projektu īstenošana. Es stratēģija Alpu reģionam ir ļoti liederīgs instruments, lai sasniegtu šos mērķus. Tādējādi arī ļoti svarīgi, lai šī stratēģija, šī stratēģija būtu jauns instruments ilgspējai attīstībai, nodarbinātībai, konkurētspējai šajā reģionā, bet ne tikai tradicionālās nozarēs kā turismā gastronomijas eh, nozerēs, kas, protams, ir fundamentāli svarīgi, bet arī inovatīvos sektoros. Uh, Ļoti svarīga būs arī interakcija starp uh, urbānajām un lauku teritorijām, kalnu teritorijām un um, līdzinam teritorijām, lai šī strateģija veiksmīgi darbotos, kā arī lai atgūtu ekonomisko izaugsmu šajās teritorijās. Ir resursi, kas nav pietiekami izmantoti, tie ir jāatjauni. Neviens no mūsu priekšlikumiem ir izveidot investīciju platformu visam Alpu reģionam kas mobilizētu valsts privāto finansējumu. Arī izma, lai izmantot arī FC finansējumu, ne tikai um, reģiona attīstības um, finansējumu. Uh, Šajos reģionos, īpaši Alpu reģionā, joprojām ir uh, tādi, te, tādas teritorijas, kur nav pietiekami, piemēram, internetu pieslēgumu tam līdzīgi. Tādējādi ir jākombinē risinājumi ar tradicionāliem risinājumiem uh, visiem tiem, kuri vēlas nodarbīties ar uzņēmēju darbību. Uh, un lai konkurētspēja, konkurence būtu vienlīdzīga, teritorijas jāpadara pievilcīgas, izcili gan jauniešiem, gan arī citiem ziņojumā. Arī minām, ka TNT tiek paredzēti lieli projekti, taču arī tad arī šīs asis ir jāsavieno ar vietējiem eh, transporta tīkliem. Neatrisinām visas problēmas, bet šī ir unikāla iespēja makroreģionālas sadarbībai. Liels paldies! Er Liels paldies! Tagad komisijas vārdā došu vārdu Korinai Kretu. domnule președinte. Lielas paldies eh, priekšsēdētāji, godājumie deputāti, godājumie kolēģi. Es ļoti priecājos, ka šodien var būt eh, kopā ar jums plenāra sesijā un sākumā gribēju teikt paldies visiem referentiem. Damato, eh, Mihailovas, Breso kundzei, kā arī Ramona Luisa Valkarsēlas izsaukumu kungam, kā arī visai reģionālās attīstības komitejai par šiem četriem lieliskajiem ziņojumiem. Tie runā par uh, kohēzijas politikas ieguldījumu viedā izaugsmē un teritoriālajā sadarbībā, kā arī es alpu stratēģiju ņemot uh, vērā to, ka manā rīcībā ir tikai piecas minūtes, kurās izteikties par šīm svarīgajām tēmām ķeršos vērsim pie ragiem. Damāto konzes ziņojumā par MVU konkurētspējas uzlabošanu. Eiropas komisija piekrīt uh, un augsti nopērtē parlamentam viedokli par to, ka operatīvās programmas šobrīd uh, labāk koncentrējas uz stratēģiskajām prioritātēm, un tad, ja tās ir sasaistītas ar inovāciju, tās potenciāli var mm, radīt kvalitatīvas darba vietas. Uh, atbalsts MVU, tajā skaitā jaunajiem uzņēmumiem, uh, paredz atbalstu uzņēmē darbības kompetenci uzlabošanai un arī ļauj izmantot uh, ārējos uh, pakalpojumus, kas MVU ļauj augt. Vienlaikus ir jānodrošina, ka šie mehānismi ir viegli pieejami maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un tieši tāpēc esam piedāvājuši virkni pasākumu situācijas uzlabošanai un vienkāršošanai. Vienkāršošanas eh, darba grupas eh, darba rezultāts būs redzams septembra beigās. Mēs mēģinām nākamajā finanšu ciklā paredzēt eh, vairākas rekomendācijas, kas skars kohēziju un uh, samazinās izmaksas. Vēlamies atvieglot uh, līdzekļu saņēmējiem dzīvi, jo jūs zinat, ka nav viegli vienmēr atrast līdzsvaru starp nepieciešamību vienkāršot noteikumus un nepieciešamību nodrošināt uh, efektīvu kontroli par naudas izlietojumu, jo tā ir Eiropas nodokļu maksātāja nauda. Eiropas uh, komisija pieņem zināšanai ideju uh, izveidot uh, integrētu platformu, lai palīdzētu MVU. Es gribēju atgādināt, ka tam ir veltīta arī mājaslapa, atvērto datu platforma, kur mm, ir ietverta visa informācija par projektiem no katras valsts un no katra reģiona kas attiec uz Valkars Sēla kunga ziņojumu par inovācijas stratēģijas um, specializācijai. Es augstu novērtēju to, ka tas uh, ir iekļauts uh, kohēzijas politikā. Pateicos uh, referentam par viņa prezentāciju un arī par ļoti konkrēto jautājumu. Jā, patiešām visbūtiskākie eh, izaicinājumi rodas īstenošanā, un šobrīd mūsu izaicinājums ir nodrošināt uh, stratēģijas uh, īstenošanu. Es pilnībā piekrītu tam, ko jūsu ziņojums saka par labāku programmu koordināciju platformu veidošanu, kolaboratīvas partnerības veidošanu visos līmeņos. Starpreģionālā pārrobežu un starpnacionālā sadarbībām komisija mēģinās veicināt šos procesus, izmantojot uh, inovācijas uh, stratēģijas uh, platformu Un runājot uh, no šāda redzes punkta, Spānija ir, uh, sni, Spāni, Spānija ir sniegusi ļoti lielu ieguldījumu. Mēs uh, mēģināsim gādāt par to, ka Eiropas reģioni var izmantot nu, potenciālu, ko sniedz stratēģijas politiku sapludināšanu. Meklēsim arī citus instrumentus, piemēram, investīciju fondu, strateģisko investīciju fondu, jeb Junkera plānu. Kā jūs zināt, mēs esam jau publicējuši vadlīnijas, kurās mēs mēģinam atbalstīt tos, kas izmanto šos fondus. Te ir runa par kombinētajiem fondiem. Protams, ka mēs pie tā neapstāsimies. Mēs gatavosim arī citas vadlīnijas, ja tas būs vajadzīgs. Uh, Tāpat mēs domāsim arī par paraugu prakses apmaiņu. Uzskatām, ka tā ir ļoti nepieciešama. Dažās dalībvalstīs un dažos reģionos situācija ir labāka nekā citur. Tiem ir labāka pieredze, labāka administratīvā kapacitāte. Savukārt citas dalībvalstis vēl ir tikai šī ceļa sākumā. Tāpēc mums vajadzētu mācīties vienam no otra. Uh, Attiecībā uz Mihailovas kundzes ziņojumu par Eiropas teritoriālo sadarbību, es vēlētos norādīt, ka pateicoties mūsu investīciju un interreg programmai, mēs esam likuši uz to uzsvaru. Mēs uzskatām, ka pateicoties investīcijām Interreg programmu ietveros, mēs laba, varam tagad novērot daudz labāku sadarbību starp valstīm. Tas attiecas gan uz pētniecību, gan arī uz vidas aizsardzību. Uh, Esmu apmeklējusi 25 dalību valstis eh, divu gadu laikā kopš pildu savu mandātu. Esmu eh, redzējusi, ka ir sasniegti ļoti daudzi, daudzi mērķi pārobežu sadarbībā. Šos instrumentus var uzlabot un optimizēt. Vīde strauji mainās, līdz ar to es patiešām novērtēju šo pašinstīvas ziņojumu. Es eh, vēlētos jūs apsveikt par šo ideju jo īpaši es piekrītu jūsu rekomendācijām, kas paredz integrēta un, integrētas un ilgspējīgas attīstības stratēģijas izveidi pierobežu reģionos. Šāda veida stratēģijas ir ļoti būtiskas, lai izmantotu teritoriālās investīcijas un vietējo reģionu attīstību. Mēs uzskatām, ka tie varētu spēlēt šeit ļoti būtisku lomu. Lai panāktu labākus sasniegus, mums ir vajadzīga politiskā apņemšanās un labāka sadarbība tehniskā līmenī um, visur dalībvalstīs. Protams, mēs rādzām, ka ir dažas pārobežu programmas, kas tiek bloķētas. Kopā ar iesaistītajām valstīm mēs mēģināsim darīt visu, lai šīs programmas atkal kļūtu darboties spējīgas. Protams, ka ir runa arī par pārobežu reģioniem, kas var pilnībā izmantot eh, šo um, kopējo attīstību. Mēs uzskatām, ka līdz ar to šis jūsu ziņojums ir ļoti būtisks. Ļoti daudzas dalībvalstis vēlētos eh, tagad atjaunot robežas, un Manuprāt, mums vajadzētu darīt visu, lai atbrīvoto, atbrīvotos no administratīvajiem šķēršļiem starp dalību valstīm. Eh, tagad par Breso kundzes ziņojumu par Eiropas Savienības stratēģiju Alpu reģionam. Komisija atbalsta eh, tādu pieeju, kas eh, ņemtu vērā ehm, vairāku Eiropas parlamenta komiteju viedokli. Man ir bijusi iespēja vairāk kārt apspriesties par šo stratēģiju mēs redzam, ka e, daudzas labi attīstītas valstis Eiropas Savienībā var gūt no tā labumu. Taču e, šādu labumu gūst arī nabadzīgāki reģioni, kā jau jūs norādījāt. Uzskatām, ka vajadzētu domāt par kohēzijas e, politikas fondu saskaņošanu ar citiem Eiropas Savienības fondiem un instrumentiem. Makro reģionālie plāni ir ļoti svarīgi, bet tikpat svarīgi ir izmantot arī citas e, finansējuma iespējas un ņemt vērā arī, kāda sinerģija pastāv starp dažādām stratēģijām. Kā jūs zināt, Eiropas komisija jau ir pieņēmusi tiesisko ietveru kohēzijas politikai. Tieši tāpēc mēs e, mēģināsim ņemt vērā to, ko varētu piedāvāt šādi makro reģionālās stratēģijas plāni. Alpu stratēģija, tāpat kā arī citas reģionālās stratēģijas, proti Donavas stratēģija, Baltijas stratēģija, Adrijas jūras stratēģija, pieder dalībvalstīm, un e, šīs stratēģijas ir pieņemtas balstoties uz dalībvalstu lūgumu. Komisija spēlēs šeit um, sabiedrotā lomu. Protams, mēs atbalstam šādu investīciju platformu. Uh, Mēs esam partneri, un mums ir jāskatās, kā mēs varētu labāk apvienot struktūrālos un strateģiskos fondus, lai tie varētu nākt par labu infrastruktūras projektiem un mazāk attīstītajiem reģioniem. Komisija šeit spēlēja ļoti aktīvu lomu. Mēs noteikti panāksim savus mērķus, ja mūsu darbība dos pievienoto vērtību bet eh, to mēs varēsim izdarīt tikai sadarbībā ar dalību valstīm un reģioniem, kas piedalās šajā stratēģijās. Es atvainojos, ka es runāju ilgāk eh, nekā bija paredzēts, bet šo, šeit ir runa par četriem ziņojumiem, un es labprāt uzklausīšu arī to, kas ir sakāms deputātiem. Paldies, komisārs kundze. Tagad man, diemžēl, būs eh, jāskatās, lai runātāji nepārsniedz tiem atvēlēto laiku. Uh, Tagad izteiksies komiteju pārstāvji. Vispirms eh, nodarbinātības un sociālo lietu komiteja tās vārdā izsakās Žeroms Lavrijo. Priekšādātā kungs, eh, komisārs kundze, vispirms es vēlētos pateikties eh, referentēja Mercedesē Breso par stratēģiju Alpu reģionam. Gribētu norādīt, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi kvalitatīvs. Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja patiešām priecājas par šo ziņojumu. Uh, manā vēlēšana apgabalā, kas atrodas ļoti tālu no Alpiem, uh, mums ir uh, tikai San Mišela kalns, kurš ir tikai 400 metrus augsts. Bet es ļoti priecājos par šo ziņojumu, jo šeit mēs labi varam redzēt, kādas īpatnības piemīt Alpu reģionam un ko šeit varētu darīt nodarbinātības jomā. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu vairāk pievērsties stratēģiskiem sektoriem Un tieši tāpēc mēs eh, gribētu jo īpaši atbalstīt pētniecību un uzņēmumu attīstību. Tāpat arī mēs gribam strādāt pie apmācības un pie darba tirgus uzlabošanas. Šeit varētu, piemēram, veidot eh, īpašus um, mācību centrus, kas darbotos tieši saistē dažādās valodās. Tāpat arī ir jāņem vērā sezonalitāte. Noslēgumā, uh, priekšādātā kungs, es gribētu norādīt, ka uh, Brīva persona pārvietošanās ir ļoti būtiska, lai mēs varētu sasniegt kohēzijas, sociālos un vidas mērķus, jo īpaši attiecībā uz pierobežu darbiniekiem. Paldies! Nākamais runātājs viena minūte. Briano kundze, lūdzu. Grazie, pres... Pa, paldies, priekšsādātāji kungs. Vidas jautājumi ir visur Un tieši tāpēc mēs veidojam ziņojumu savā komitejā - biodiversitāte, apmežošana, turisms, enerģija, piesārņojums. Makroreģionos mums ir jādomā par kalnu apvidiem, kas bieži vien tiek pamesti novārtē. Tāpēc mums ļoti nopietni ir jāskatās, kas notiek Alpu reģionos, kur ir bagātīga daba un kultūras mantojums. Un modernā attīstība atstāja iespaidu uz šiem reģioniem. Mēs redzam, ka samazinās ledāji, parādās nošļūdeņi un plūdi. Šīs teritorijas ir jā jāpatur apdzīvotas, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc mums ir jābūt elastīgiem. Birokratiskie ierobežojumi var atstāt nopietnu iespaidu. Gribētu pateikties Brasā kundzei par to, ko viņa ir izdarījusi šajā ziņojumā. Paldies! Jūs. Verkehr und Tourismus spricht Daniela Ayuto für zwei. Tagad transporta komitejas vārdā Autokont. Paldies! Komitejas vārdā varu teikt, ka esmu ļoti apmierināta ar metodu, ko referenti ir izmantojusi. Un arī ar daudziem punktiem, kas tomēr gala tekstā nav nonākuši. Runājot par metodi, netika iekļaut citi, daži citu komiteju paceltie jautājumiem, un tekstu viņi izveidoja pati. Un tas, zināmā mērā, nerespektē kolēģu darbu citās politiskajās grupās. Tāpēc aicinu kolēģus ļoti nopietni pievērsties šiem jautājumiem, runājot par grozījumiem, jo grozījumās ir parādījušies tādi viedokļi, ko referente neņem vērā. Mēs pievēršamies, piemēram, nepieciešamai garantēt pieeju dokumentiem uh, par valsts līdzekļu izmantošanu, par prioritātēm veselības aizsardzībā un daudz ko citu. Informācija ir jābūt garantētai. Mums ir arī jādomā par jauno transporta infrastruktūras projektu finansēšanu. Uh, ko nevar uzsākt, kamēr nav izmantot esošie. Mēs arī aicinām nefinansēt projektus, kas var atstāt lielu riska iespēju vidas jomā. Un kāds specifisks jautājums, kas visu laiku tiek noraidīts no vietējiem iedzīvotājiem, netiek ņemts vērā viņa viedoklis. Mums ir nepieciešams vairāk sabiedrisko konsultāciju un nevajag būvēt šos milzīgās celtnes, kas nāk pa ļaunu gan videi, gan iedzīvotājiem un tikai dod naudu korupcijai. Paldies! Lauksaimniecības komitejas vārdā Millers kundze. Eh, Priekšādātā kungs, eh, lauksaimniecība ir dzīvotspējīga Alpu reģiona pamats, un eh, to zina daudzi. Tieši tāpēc mums ir jādomā par veiksmīgu Alpu reģiona stratēģijas īstenošanu. Uh, Eh, tikai eh, nodrošinot labu lauksaimniecības un meža saimniecības sadarbību, mēs varēsim aizsargāt sugu daudzveidību un radīt pievilcīgu dzīves vietu jaunajām ģimenēm, tā lai izvairītos no tā, ka eh, cilvēki pamet lauku reģionus. Tāpat arī mums ir taupīgi jāizmanto mūsu resursi un jādomā par lauku iedzīvotāju īpašuma aizsardzību. Šajā stratēģijā mēs redzam, cik ļoti būtiski ir ņemt vērā reģionu vajadzības. Šādā veidā mēs varam veicināt amatniecību, turismu, mobilitāti un varam nodrošināt Alpu reģionam visas tā kvalitātes. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, ar kuru sadarbību mums izdevās domāt par svarīgāko Alpu reģionam. Lielas paldies! Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā. Tautas partijas grupas vārdā pusotra minūte Kristofam Hetmanam. Bardzo, Paldies, priekšādātāji, komisārs kundze. Es vēlētos eh, sirsnīgi pateikties Mihailovas kundzei par to, ka eh, viņa ir pievērsusi mūsu uzmanību teritoriālajai sadarbībai. Uh, Es uzskatu, ka eh, šī joma ir Eiropas Savienības kvintesence, eh, tās vēsture. Galu galā šeit ir runa par eh, tiem, kas ir nodrošinājuši tirzniecību pāri robežām, un tāpat arī mums ir jādomā par patērētājiem, kas mums ir ļāvuši iepazīties ar daudziem veiksmīgiem sadarbības piemēriem. Šādas pārobežu programmas ir ļoti būtiskas, jo uh, tās ļauj piesaistīt arī trešās valstis, ne tikai Eiropas Savienības dalību valstis. Tātad mums ir jādomā par dažādiem pasākumiem, kas varētu tikt izvērsti abās robežas pusēs. Tātad mums ir jādomā par Eiropas Savienības perifēriju, kur uh, attīstība ir jo īpaši svarīga. Tāpat arī mums ir jānodriešina, lai pēc 2020. gada uh, teritoriālā sadarbība saņemtu vajadzīgo budžetu, lai šo instrumentu efektivitāte pieaugtu. Mums ir vajadzīga arī lielāka, lielāks elastīgums šo instrumentu īstenošanai, un mums ir vajadzīga arī lielāka uzticēšanās gan attiecībā uz pārvaldību, gan īstenošanu. Paldies, kolēģi! Tagad sociāldemokrātu grupas vārdā trīs minūtes Dančils kundzei. Doamna comisar, politica Priekšādētāji eh, komisārs kundze, kohēzijas politika un tā skaitā arī teritoriālā sadarbība ir eh, vienotā tirgus eh, pamatos. Mums ir jādomā par visu Eiropas Savienības reģionu līdzvērtību. Mēs vēlamies nodrošināt ekonomisko integrāciju Eiropas Savienībā, un tāpat arī mums ir jādomā par reģionu konkurētspējas paaugstināšanu. Tikai tad vienotājs tirgus varēs pietiekami labi funkcionēt. Mums ir jādomā arī par vienādu ekonomiskās aktivitātes sadalījumu Eiropas Savienībā. Nesenas analīzes ļoti labi to pierāda. Geogrāfiskais stāvoklis ir ļoti svarīgs, un reģionālā politika situāciju var uzlabot. Nacionālajām valdībām vajadzētu darboties arī reģionālā un vietējā līmenī. Vajadzētu izveidot eh, tādu sadarbību, kas nāktu par labu reģionālajai politikai. Mums ir jāņem vērā tādi principi kā partner, tā, partnerība, cauradzimība, subsidiaritāte, un ir jādomā arī par pilsoniskās sabiedrības iesaisti. Tas varēs nodrošināt labāku sadarbību starp valsti un privāto sektoru. Šādā veidā varētu iesaistīt pilnīgi visu sabiedrību. Mazie un vidējie uzņēmumi arī šeit spēlē nozīmīgu lomu. Tie nodrošina 85% no darbības šajā jomā. Komisijai un dalību valstīm vajadzētu sadarboties. tā, lai varētu veicināt arī sieviešu nodarbinātību. Ir jāpiedāvā jauni pakalpojumi un tas eh, ļaus nodrošināt lielākus ienākumus ģimenēm. Mēs nedrīkstam aizmirst arī to, ka Eiropas Savienības valstīm ir jāvēršas pret globālo spiedienu. Klimata pārmaiņas arī rada slogu, bet tajā pašā laikā tās var dot arī savu labumu. Iedzīvotāju novecošanās ir liels izaicinājums. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga atbilstoša kohēzijas politika Eiropā. Mēs visi vēlamies nodrošināt, lai Eiropa varētu progresēt. Mūsu pilsētas un ciemi rada investīcijas. Eh, nacionālajai un reģionālajai politikai, un mēs nedrīkstam būt vienkārši šo centienu novērotāji. Mums ir jādarbojas līdzi. Paldies! Tagad EKR eh, e grupas vārdā eh, divas minūtes Ružai Tomašičai. Paldies! Mazie un vidējie uzņēmumi ir mūsu ekonomikas mugurkauls, un to konkurētspējas celšanā, ka tik svarīga ekonomiskā izaugsmai un bezdarba samazināšanai, neesmu dzirdējis kādu politiķi, kas būtu pret konkurētspēju, taču vairums no viņiem neļauj šim procesam notikt, jo tiek uzlikts liels administratīvais sloks pārregulēts tirgus, ko atbalsta ļoti bieži šis parlaments, neļauj mazajiem un vidējiem uzņēmējiem attīstīties, tāpat kā lielie nodokļi, kas savukārt tiek izmantoti, lai finansētu valsts politika, kas bieži vien ir nepieciet, nevajadzīga. Mazie un vidējie uzņēmēji iegūs jaunu elpu, ja politiķi ļaus viņiem izvērsties, samizinot uh, nodokļu slogu un administratīvo procesu. Tāpēc es atbalstu rīfit procesu, kas varētu to darīt. Diemžēl vienotais tirgus nenoņēma šīs barjeras, bet Eiropas regulācija ir tikai pastiprinājusi nacionālas regulācijas apjomu. Mums ir jāabsorbē fondi, taču mazie un mikro uzņēmumi, sevišķi jaunajās valstīs, nespēja tos apgūt. Tāpēc ir nepieciešams racionalizēt procedūras un noteikums, lai nauda daudz vieglāk nonāktu pie tiem, kam tā ir domāta. Pretējā gadījumā tās ir attīstīto reģionu un valstu kompānijas, kas saņem šo naudu, un tas nav mūsu kohēzijas mērķis. Paldies, Tamašits skundzei! liberāļu gadā Auštevičus. Kolēģi, Eiropas liberāļiem mazie un vidējie uzņēmumi vienmēr tika uzskatīti par galveniem nodarbinātības veidotājiem. 23 miljonu uzņēmumu, kas veido 8% no visiem uzņēmumiem un kas dod divas no trijām darba vietām privātajā sektorā. Es domāju, ar šiem skaitļiem pietiek, lai Eiropa varētu mēģināt panākt sinerģiju, samazināt administrēšanu un koordinēt sadarbību. Arī kultūras atšķirības katru dienu praksē ir jāpārvar, jo tās ir atšķirīgas dažādās Eiropas sadaļās. Kopš paša sākuma kritika ir bijusi viena, taču mēs visi zinām, ka lielu iespaidu uz izaugsmi daudzus gadus daudzās Eiropas Savienības valstās ir atstājuši struktūra fondi. Taču šāda vieglā nauda nav izēja. Mums ir nepieciešami instrumenti, mums ir nepieciešams runāt un darboties inovatīvā veidā, kas atstās vislielāko iespaidu un papildus vērtību. Kohēzijas nauda bieži vien tiek ieguldīta betonā un daudz mazāk inovācijās. Paldies! Kreiso grupas vārdās Mihelskunds. Paldies, priekšādātāja komisāras kundze, godāmie kolēģi. Šie ziņojumi bez šaubām ir ļoti svarīgas pieredzes apkopojums attiecībā uz reģionālās politikas īstenošanu. Un tagad šo ziņojumus vajadzētu arī piemērot. Tas jo īpaši attiecas uz reģionālās pārvaldības vienkāršošanu. Uh, MVU un mazākiem projektiem. Tas ļautu atvieglot pārobežu sadarbību un tas ļautu nodrošināt arī lielāku lemtspējus vietas tuvāk pilsoņiem. Jo īpaši svarīgi būtu uh, apturēt vienpusējo taupības politiku, jo tā apdrauda kohēzijas un publisko investīciju politiku. Tāpat ir absurdi eh, draudēt ar eh, struktūra fondu līdzekļu iesaldēšanu, ja tādas valstis kā Portugāla un Spānija vispār nevar nodrošināt investīcijas. Tāpat arī masīvie taupības pasākumi 2017. gada budžetā Eiropas Savienībā, jo īpaši kohēzijas politikas jomā apdraud visu šo centienu izdošanos un neļaus mums uzlabot eh, dzīves standārtus Eiropā. Protams, šis jaunais sociālais pīlārs, ko piedāvā Junkers, izklausās ļoti labi, taču vienīgais instruments, kas ļautu mums virzīt uz priekšu šo solidāro politiku, proti kohēzijas politika, eh, nedrīkst tikt šādā veidā apdalīts. Paldies Mihelsas kundzei! Tagad zaļo politiskās grupas vārdā Mišela Rivāzī, pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji, komisāras kundze, godāmie kolēģi. Šim ziņojumam vajadzētu veicināt ilgspējīgu politiku Alpu reģionā, bet te trūkst ambīciju ekoloģiskās politikas jomā un atjaunīgo resursu uzlabošanas jomā. Uh, Mēs e, izturamies jo īpaši ne, neailastīgi, un līdz ar to mēs e, nevaram akceptēt šādu veidu ziņojumu. Mēs e, gribētu nodrošināt to, lai tiek izmantota jau eksistējoša infrastruktūra. Arī Francijā revīzijas palāta un SNCF priekšādātājs uzskata, ka pašlaik tiek šķērdēti līdzekļi. Uh, Mēs eh, ekoloģisti eh, cīnamies jau gadiem ilgi par eh, šādām problēmām. Piemēram, Pērpiņenas Figareses posms izmaksā 20 miljonus uz vienu kilometru, un Liona Turīna izmaksās pat 200 miljonus. Pašlaik Pērmiņenas Figares celceļa posms jau ir bankrotējis, un tas, ko sagaidīja pasažieri, bija pārāk daudz, šīs prasības bija pārāk augstas, un beigās par to visu ir jāmaksā nodokļu maksātājiem. Francija un Spānija šeit nodrošināja 58% no budžeta. Mums ir jāstrādā pie intermodālā transporta mums vajadzētu apturēt to, ka Alpos brauc tik daudz smagu automašīnu, un mums vajadzētu izmantot esošo infrastruktūru, proti dzelzceļus. Paldies arī Vāzija kundzei. Tagad eh, pusotra minūte FDD eh, grupas vārdā Džulija Rīda. Good evening, Mr. President. Diet priekšsēdētāja kungs. Kohēzijas un, kohēzija un reģionālās subsīdijas bieži vien vienkārši tiek iztērētas tiek iztērēts eh, nodokļu maksātāju nauda, lai nodrošinātu izaugsmi. Tirgiem ir jāstrādā, jānodrošina augstas kvalitātes, konkurētspējīgi produkti, vienlaicīgi nodrošinot atbilstošu darba samaksu. Cin Tirgus ir centrā, bet tas ir tikai līdzeklis, lai nodrošinātu labklājību. Tas nav kaut kāds ideoloģijas pats par sevi centrs vai galvenais punkts sabiedrības interešu E, nodrošināšana viens no svarīgākajiem un grūtākajiem politiķu uzdevumiem. Mums ir jāatzīst, ka karteļiem ir ārkārtīgi e, negatīva ietekme, tāpat kā valstu monopoliem un valstu kontrolei. Un tas viss notiek par nodokļu maksātāju līdzekļiem. Šajos ziņojumos gandrīz nekā nav, e, kas apliecinātu, ka referenti to ir sap, sapratuši, jo mums ir nepieciešama atbilstoša konkurence, kas netiek manipulēta. Un jāsaka, ka tas varētu tikt panākts tad, kad uzņēmumi nedominē tirku. Šeit nav runa tikai par monopolu, bet arī par to, ka tirgo ir daži būtiski nozīmīgi spēlētāji, kas darbojas kartelī. Protams, ka no, nodomi ir labi, bet ja nesaprotam, problēmas būtību, tad iztērēsim naudu neliederīgi un varbūt pat padarīsim situāciju sarežģītāku. Tieši tāpēc man valsts nobalsoja par izstāšanos. Paldies! Paldies, kolēģi! Nākošais runātājs - Olofs Dūgars. Liels paldies! Pagājušajā nedēļā revīzijas palāta uh, sagatavoja tādu jau gaidāmu ziņojumu par Moldovu. 80 miljoni eiro vienkārši ir pazuduši. Tā ir nauda no Eiropas Savienības. Kā tas bija vispār iespējams? Mēs runājam par valsti, kur it kā ir maza korupcija, un tā turpina saņemt eh, Eiropas naudu. Mēs, protams, varam runāt par inovāciju stratēģijām, bet kāpēc mēs neskatāmies uz citiem veidiem, kā varētu izlietot nodokļu maksātāju naudu. Šo naudu nevajadzētu atdot korumpētām valstīm. Katru gadu mēs saņemam ļoti daudz ziņojumu par nodokļu maksātāju naudas eh, neliederīgu tērēšanu, un neviens nekādus jautājumus neuzdod. Es gribu jautāt, kā tas beidzot beigsies. Paldies! Tagad eh, izteiksies pie politiskajām grupām nepiedarošs deputāts eh, Lampros Funtulis. Lūdzu. Η αποκαλούμενη οικονομική συνοχή εντός της Ένωσης δεν είναι υπαρκτή. Tā sauktā ekonomiskā kohēzija Eiropas Savienībā nav kaut kas, kas darbojas. Lai gan par to joprojām ir detalizēti jādiskutē. Mums ir jānodrošina atbalsts inovācijām un jāpalīdz MVU. Principā šie uzņēmumi nebūtu neseņem palīdzību, vismaz pašlaik. Veids, kā šie uzņēmumi darbojas, ir labāks nekā lielo uzņēmumu gadījumā. Šeit mēs runājam par augstas kvalitātes darba vietām, par darba vietu radīšanu, bet kļūdainās Eiropas politikas ir samazinājuši Eiropas, Eiropiešu dzīves standartu Eiropas dienvidos ir samazinājuši algas un darba vietu skaitu. Mums ir jāatbalsta MVU, lai gan jāsaka kopējā Eiropas pieeja ir nepareiza. Mums ir jāatver acis, jāredz realitāte, jāredz, kādas vajadzības ir tirgū, jāsamazina birokrātiskais sloks, kas būtiski kavē MVU darbu. Ja mēs vēlamies nodrošināt sociālo un ekonomisko kohēzijas, e mums ir jāveic visi pasākumi, lai to nodrošinātu. Mums ir jāharmonizē nodokļu likmes un jānodrošina stimuli, lai cilvēku augus pieaugtu. Ja mēs ļausim MVU darboties un gūt panākumus, tad darba vietas tiks radītas. Mums ir nepieciešama veselīga uzņēmuma, kas nodrošina labus darbus cilvēkiem, nevis vienkārši eksploatē cilvēkus kapitālistu vārdā. Paldies, tagad izteiksies pārējie runātāji, un pirmā runātāja Klaudija Šmita, pusotra minūte. Komisāras kundze, priekšsēdētāja kungs, godāmie kolēģi. Sākumā es vēlētos eh, pateikties eh, referentei Breso par ļoti labo sadarbību, strādājot pie Alpu reģiona ziņojuma. Mēs esam Uh, šeit runājuši par vairākiem punktiem, kas saistās ar šo ziņojumu. Ik viens, kas pārzina šo ziņojumu, saprot, ka šeit ir runa par 80 miljoniem cilvēku 48 reģionos un 7 valstīs. Ja ir runa par tik svarīgu uh, ziņojumu, tad es uzskatu, ka uh, šeit nav vietas kreisām vai zaļām fantāzijām. Uh, Protams, vidas aizsardzība ir ļoti būtisks mērķis, tomēr mēs nedrīkstam aizmirst par cilvēkiem, mēģinot izpildīt šo mērķi. Eh, protams, vietējie var priecāties par glītu alpu ainavu, bet diez vai viņiem šī ainava tik labi patiks, ja viņiem nebūs darba vietas. Un tieši tāpēc šī maksa, ko mēs maksājam par vidas aizsardzību, ir pārāk augsta. Uh, Tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt, lai cilvēki varētu palikt savās dzīves vietās, un tieši tāpēc ir vajadzīgs atbalsts un investīcijas. Finanšu atbalsts eh, ekonomikai, darba vietām, pārobežu transportam, internetam, tā, lai eh, šī um, dzīves un darba telpa Alpos būtu daudz attīstītāka. Paldies! Tagad pusotra minūte Lilijanai Rodrīgešai. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, Priekšstādātāji, paldies. Es gribēju apsveikt referenti ar komentāriem par Eiropas teritoriālo kohēziju. Mēs skatām tādus jautājumus kā mobilitāte, zināšana nodošana, jauna partnerība veidošana. Mums ir jāatceras, ka ar šīm idejām ir saistīts zināmas briesmas. Manā reģionā Madeirā kas ir Eiropas tālāk esošais reģions, ir zaudēti vairāk kā 6000 hektāru. Tad liela teritorijas daļa ir zaudētas darba vietas, cilvēki ir nogalināti zemes nogruvumos, jo mainās šie klimata apstākļi un jāsaka, ka izmaksas eiro ir ārkārtīgi lielas šīs traģēdijas dēļ. Kad komisija kaut ko darīs šajā ziņā? Es gribēju pateikties Itālijai un Spānijai, kas mums palīdzēja. Komisijai šeit būtu jādara vairāk. Mēs aicināsim vairāk cienīt reģionus, jo ir reģioni, kas atpaliek, kas varbūt nav tik labvēlīgā situācijā Eiropā. Un ir ārkārtīgi svarīgi, kā no komisijas mums nāk tāds skaidrs vēstījums un vadība, ka Eiropas fondi tiek nodrošināti reģioniem, lai tiem palīdzētu. Lai jūs paldies tagad, eh, Serne Džoto kungs. Grazie, prezidente, kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, esmu patiešām priecīgs uzstāties jo ziņojums par šo kalnu reģionu stratēģiju ir patiešām labs. Es gribēju apsveikt Breso kundzi ar to, ka viņa risina divus svarīgus jautājumus. Tā tad skata makro izmērā šo te reģionu, kurā dzīvo 80 miljoni iedzīvotāju. Tātad reģions, kas atrodas uz ziemeļiem un dienvidiem no Alpiem, kas jau pagātnē ir ticis attīstīts Un jāsaka, tas nāk par labu visai Eiropai, lai gan situācija ir diezgan trausla un ir, šis reģions ir tāds sarežģīts darba ziņā. Pēdējo 15-20 gadu laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 40%. Ja mēs paskatāmies uz šo aktīvo infrastruktūru, uz ziemeļiem un dienvidiem no, Alp, no Alpiem, tad šī infrastruktūra rada labklājību iedzīvotājiem, Bet, ja mēs braucam caur šo trauslo reģionu, tad jāsaka, ka tur situācija ir sarežģīta. Un pašlaik ir grūti attīstīt šo reģionu, tur strādāt depopulācijas dēļ. Mana grupa ir pārliecināta, ka šiem cilvēkiem ir jāgarantē ieņēmumi, lai šies reģions atkal tiek apdzīvots, tur atgrieztos cilvēki. Un, manuprāt, šī ir daļa no šīs stratēģijas, par ko šodien runājam, par ko rīt balsosim. Tātad politika un plāns, kas nodrošinās papildu ieņēmumus reģioniem, kas saskaras ar depopulāciju. Tas jau nav tāpēc, ka mēs nemīlam šo reģionu. Cilvēki vienkārši tur nevar izdzīvot, ņemot vērā šos dzīves apstākļus cilvēki runā par krimināliem elementiem, kas tur ir infiltrējušies. Mums ir jādomā par attīstības modeli, jo instrumenti jau ir, cilvēki ir gatavi to darīt. Viņi ir gatavi nodrošināt, ka attīstība notiek pareizi. Paldies. Nākamais runātājs eh, Van Miltenburga kungs, pusotra minūte. Vien? Dank u, voorzitter. Investeringen zijn de basis. Paldies, priekšsēdētāji. Investīcijas ir izaugsmas un nodarbinātības pamatā, un tieši tāpēc ES investē miljardus attīstībā un izpētē. Mēs investējam iespējās nākotnē, bet inovācijas pašas par sevi nerada jaunas darba vietas, tāpēc mums ir nepieciešama sadarbība starp dažādām pusēm - uzņēmumiem, pētniekiem, reģionālām valsts iestādēm. Un tas ir tas, ko mēs mēlamies panākt ar šo viedo specializācijas stratēģiju. Jāsaka, līdz šim sasniegtais ir pozitīvs. Tas ir labi, bet joprojām ir iespējams nodrošināt uzlabojums, jo visos reģionos situācija nav tik laba. Reģioniem nevajadzētu vienkārši nokopēt to, ko dara citur, ir jābalstās uz savām iespējām, uz savām stiprajām pusēm un jāizstrādā sava reģionāla inovācija stratēģija tad izmantojiet savas vajadzības un savas stiprās puses. Viedā specializācija. Otrs punkts. Var veicināt inovācijas un ekonomisko izaugsmi. Bet Eiropas Savienība kopā ar dalību valstu valdībām, tātad abām pusēm ir jānodrošina piejo, pie, pietiekoši Eh, līdzekļi, lai nodrošinātu šādu stratēģiju ieviešanu. Tikai tā mēs nodrošināsim spēcīgāku, konkurētspējīgāku Eiropu. Lielas paldies! Eh, tagad eh, pusotra minūte Kurcio Maltēzi. Stiamo sprecando 26 miliardi. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs vienkārši neliederīgi iztērējām 26 miljardus, izbūvējot Turīnas Lionas līniju. Uh, neņemot vērā infrastruktūru, kas jau joprojām var uzturēt komerc transporta plūsmu. Mēs iztērējam 6 miljardus, lai kā aizsargātu Venēciju no plūdiem. Un tagad mēs vienkārši atkal esam iedevuši vēl naudu korumpētiem grupējumiem. Mēs tērējam naudu par zvanu torni, uh, tajā pašā laikā nenodrošinot naudu, atbalstu ciemam, kas ir cietis, piemēram, zemestrīces laikā. Un katru gadu mēs saskaramies aizvien smagākām dabas katastrofām, nogrūmiem, plūdiem un tā tālāk. Poliķi tur dodas un saka, ka tas nekad vairs nenotiks, bet tas turpinās. Un tā tas turpināsies, kamēr mēs to neapturēsim. Mēs vienkārši nepārtrauksim šīs te milzīgās neliederīgās programmas. Mums ir jāņem vērā sabiedrības interesi, tīpaši aizsargājot cilvēkus, teritorijas un ūdens ceļus. Un tāpēc es aicinu balsot par grozījumiem Breso ziņojumā, lai nodrošinātu caurskatāmus produktus, lai sabiedriskie ūdeņi būtu sabiedriski un lai mēs vienkārši smieklīgi netērētu naudu vēlreiz šai līnijai Turīna Lionu. Liels paldies Maltēzes kungam, tagad pusotra minūte Maragala kungam. Možda li informe enregistre Priekšsēdētāji, mēs atbalstīsim ziņojumu, bet tomēr es gribēju iezīmēt vairākus jautājumus, kurus eh, komisijai vajadzētu iekļaut vidēja termiņa pārskatā. Tad vairāk reģionālā, mazāk valsts. Šis attiec uz šo programmu pārvaldību, tātad mums ir nepieciešama tieši saikne starp komisiju un reģioniem. Eh, lielāka prioritāte mazākiem projektiem, izmantojot katra reģiona iespējas. Un, protams, tas ietver arī vietējos MVU. Treškārt, mums ir jāpēta, kā varam nodrošināt lielākus ieņēmumus, un tas ir svarīgi gan ES, gan, Eiro, gan Eiropas valstīm, tad runājot par naudas tērēšanu. Ceturtkārt, mums ir jāskata sektorālā, teritoriālā sadarbība, jo pilsētām ir vairāk jāiesaistās, nosakot mūsu programmas, lai radītu šo te visu Eiropas vērtību, ja tīpaši attiecībā uz energo resursu nodošanu un tā tālāk. Specializācija nedom, nenozīmē to, ka mēs strādājam vieni paši, ka mums nav solidaritāte, mums ir jāizmanto kontakti, kas ir nu, noderīgi, eh, nodrošinot, ka tas ir tāds galvenais atslēgas elements šajā programmā, tā, lai programma neradītu vēl lielāku starpību starp reģionālo attīstību un mm, tās līmeņiem. Mums ir jānodrošina, ka mums nav pretrunu un ka e, peļņa nav vienīgais kritērijs šajā programmā. Mums ir nepieciešama patiesa sabiedrības attīstības programma, lai novērstu nelīdzsvarotību. Lielas paldies! Tagad viena minūte Beatriksai Fonštorkai. Paldies, priekšēdētājs. Šodien mēs runājam par kohēzijas politiku, un tas nozīmē, ka Eiropas Savienība ar subsīdijām mēģina uh, izlīdzināt ekonomisko līdzsvaru trūkumu starp dalību valstīm. Tātad uh, te ir runa par vairāk 80 miljoniem eiro, kas uh, jau ir izdalīti, un līdz 2020. gadam vēl būtu uh, jāpiemaksā klāt 50 miljoni eiro. Tātad es domāju, ka Līdz ar to uh, mēs sakām MVU, ka mēs vēlamies viņus atbalstīt ar 140 miljoniem eiro. Mazie un vidējie uzņēmumi gal galā ir mūsu ekonomikas mugurkauls. Un tagad šķiet, ka nauda vienkārši tiek pārdalīta, tiek ņemta ārā no labās kabatas, lai iebāstu to kreisajā. Vai mums vajadzētu tagad pielikt punktu te šai subsīdiju politikai? Tieši mazie un vidējie uzņēmumi visvairāk cieš no pārāk liela birokrātiskā sloga, un ja mēs viņam tā varētu palīdzēt, tad tā būtu daudz lielāka pievienotā vērtība. Paldies tagad Dornāno kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Esmu no Francijas uh, uh, rietum dienvidiem, un es uzskatu, ka Alpu reģions ir reģions, kur ir uh, Eh, ļoti liela biodaudzveidība. 25 gadus iestājos par vides aizsardzību, un tāpēc es eh, ļoti eh, vēršos pret Lionas Turīnas dzelzceļa līniju. Neskatoties uz to, ka Eiropas Savienība atbalsta šo projektu, bet ar šādu reģionu, ar, ar šādu projektu mēs varēsim uh, tikai un vienīgi radīt milzīgas problēmas vīdei un arī ļoti lielus hidroģeoloģiskos riskus. Mums ir jāvēršas pret eh, cilvēku izbraukšanu no lauku reģioniem. Mums ir jādomā arī par vietējā patēriņa paaugstināšanu. Tieši tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu domāt par eh, vietējo pašvaldību eh, līmeņi, par, par šo pašvaldību lemtspēju. Tāpat arī mums ir jāskatās, kas notiek tādās valstīs kā Šveicē, kas nav Eiropas Savienībā. Mums ir jādomā arī par Eiropas Savienības makro reģionālo sadarbību. Un e, šeit vajadzētu domāt arī par nacionālo, tātad valsts un pašvaldību sadarbību. Lielas paldies, tagad pusotra minūte Johimam Celleram. Paldies, priekšādētāji. Šodienas e, kopīgās debates par četriem ziņojumiem par kohēzijas politiku parāda, cik Cik daudzveidīga ir Eiropas Savienības eh, centrālā politika? Un šeit ir ļoti daudz pasākumu, kas var tikt izmantoti pilsoņu labā. Es gribētu izteikties par Eiropas Savienības teritoriālo sadarbību. Viens no Eiropas Savienības principiem ir brīva pārvietošanās. Uh, robežas fiziski vairs nepastāv, un tas ir labi. Līdz ar to cilvēki var strādāt kopā, un jo īpaši pierobežu reģionos, kas parasti nepiedar pie tiem attīstītākajiem reģioniem dalībvalstī, eh, tas var izrādīties par ļoti lielu priekšrocību. Jau 25 gadus Eiropas Savienība atbalsta Interreg programmu, bet šī reģionāla sadarbība iet vēl tālāk. Mums ir arī sava regula, ir paredzēti līdzekļi un ar eh, teritoriālās sadarbības instrumentu esam radījuši iespējas arī institūcijām savstarpēji sadarboties, eh, neņemot vērā robežas starp valstīm. Diemžēl mums ir jākonstatē, ka eh, galvaspilsētas bloķē šādu sadarbību pierobežu reģionos. Bieži vien eh, tiesību sistēma nav pieskaņota kaimiņu valsts tiesību sistēmai, un uzskatu, ka šeit mums vajadzētu vēl piestrādāt. Es ceru, ka nākamajā kohēzijas ziņojumā mēs atkal runāsim par teritoriālo sadarbību. Paldies! Tagad pusotra minūte Deregam Vonam. Uh. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Gribētu pateikties Paldies! Eh, gribētu pateikties referentiem par padarīto. Es tiešām atbalstu visus šos ziņojumus, bet vēlētos pievērsties inovācijām un vidējiem un mazajiem uzņēmumiem. Parasti mēs esam pievērsušies infrastruktūrai apmācībai un tādiem jautājumiem, bet tad mums vajadzētu ieguldīt arī pētniecībā un attīstībā. Viens veids būtu izmantot struktūra fondus un 2020 programmas fondus kopā. Tas dažreiz notiek, taču šeit ir daudz šķēršļu. To vajadzētu atvieglot. Es domāju, ka tas var palīdzēt mums šai procesā, savienojot šos divus fondus, jeb tuvinot tos. Būtu labi, ja MVU varētu arī vieglāk rast pieeju struktūra fondām. Mēs taču visu laiku dzirdam par šiem sūdzībām, ka kapitāla ieguldījumos un citos jautājumos ir ārkārtīgi grūti to izdarīt, bet mēs varētu darīt daudz vairāk. Un domāju, ka šis regulas varētu palīdzēt. Gribētu beigt ar to, ka daudzi kritizē kohēzijas politiku, un daži no viņiem ir šeit. Taču mēs varam būt arī pārāk negatīvi. Kohēzijas politika tomēr ir bijusi veiksmes stāsts. Radītas darba vietas, radīti uzņēmumi, un es gribētu, lai kolēģi mazliet pozitīvāk uz to skatītos. Paldies! Nākošā runātāja Gerike. Paldies, priekšādātāja komisāras kundze. Šīs dienas kohēzijas debatēs mēs runājam arī par nākamo Alpu reģionu stratēģiju. Šeit uh, man šķiet būtiski divi punkti - demogrāfija un uh, dzimstības veicināšana. Alpu reģiona nākotne nav tikai ekonomikā vai ekoloģijā. Trešais pīlārs ir demogrāfija, jo nākotnē ir vajadzīga izaugsme pēcteči. Dzimstības veicināšana. Uh, Šeit mums ir jādomā par vecmātēm. Alpu reģionos eh, šādi pakalpojumi eh, nav vienkārši pieejami. Mēs redzam, ka eh, šī situācija ir ļoti aktuāla, jo šādu medicīnisko centru nav daudz. Tāpēc arī gribētu runāt par Dienvidu Tirolis iesniegto lūgumrakstu, kur ir uzsvērts tas, cik būtiski ir šādi pakāpojumi. Mums ir jācīnās par vecmātēm, jācīnās par to, lai mātes varētu dzemdēt droši. Paldies! Tagad eh, Ivans Jakovčičs, pusotra minūte. Priekšsēdētājs kundze, kolēģi, ļaujiet man ķerties pie šiem interesantajiem jautājumiem, runājot par kohēzijas politiku. Gribētu uzsvērt, ka reģionālas attīstības komitejas vadītāja Mihailova ļoti interesanti ziņoja. Ja? mazo un video uzņēmumu konkurētspēja mums ārkārtīgi svarīga gan kā liberāļiem, gan arī visiem pārējiem. Komitejas loceklis atbildīgs par Jonijas un Adrijas jūru. Gribu teikt, ka šeit ir problēma Vēsturiski mēs sakām nē jaunām struktūrām, jaunam finansējumam, makroreģioniem, jauniem fondiem un jaunai regulācijai. Makroreģioni ir izveidoti Adrijas, Baltijas un citi reģioni Mums ir jāpārskata šie trīs nē, un šie trīs reģioni ir jādzīvina. Paldies! Papa beidos. Vienu minūte. Paldies, komisārs kundze, priekšsēdājas kundze. Labvakar! Pēdējos gados ir bijis liels pieaugums, ne runājot par sociālo un reģionālo nevienlīdzību. Kohēzija faktiski ir apdraudēta. Cilvēki neredz, ka Eiropas vēlmes šeit atspogļoties, un sevišķi dienvidos, tāpēc kohēzijas politika ir jāstiprina, nevis jāvājina, kā tas ir noticis. Jāmaina arī kritēriji, lai kohēzijas finansējums pieaugtu un nonāktu tur, kur ir vislielākā nabadzība, vislielākais bezdarbs un investīciju trūkums, tātad nabadzība. Grieķijā pēdējās dienās mums bija dabas katastrofa, cilvēki ir gājuši bojā, ir plūdi, Mums nepieciešams mobilizēt kohēzijas fondu šajā virzienā. Paldies! Borgēzio! Paldies! Legā! Mēs gribam redzēt šo stratēģiju Itālijas ziemeļos, Lombardijā. Tas ir nepieciešams. Tā vismaz ir atbilde uz mūsu prasībām un darbu. Tie ir solījumi cilvēkiem, kas dzīvo alpos, kas vēlas saglabāt savu identitāti. Viņi nemaz negrib lielus projektus, bet viņi grib, lai Eiropa palīdz viņiem. Izrāda solidaritāte, atbalsta biodiversitāti un sakars. Taču ir liels jautājums, un komisārei tas būtu jāprasa ziņotājiem. Politiskais atbalsts dalību valstīs. Renci valdība grib konstitūcijas reformu, kas samazinās reģionu nozīmi. Viņām vajadzētu kaunēties par šādu rīcību. Uh, Viņš runā par Itālijas vēsturi un tai pašā laikā sabradāto. Paldies! Nākošais runātājs Bogovičs kungs. Paldies! Gribētu apsveikt ziņotājs. Komisārs Kundze, kohēzijas politika ir virzīta uz robu aizpildīšanu attīstībā, runājot par reģioniem un valstī. Tā arī cenšas veicināt attīstību un reģionālo apvienošanos. Vispirms gribētu pievērsties vietai specializācijas programmai. Eiropa nevar izveidot labu sadarbību starp ekonomiku, zinātni un inovācijām bez specializācijas. Tāpēc mēs atpaliekam citām pasaules daļām. Daudzi to nesaprot, daudzi nezin, ko darīt, un mums jāpalielina kohēzijas pasākumu iedarbība. Otrs jautājums ir Eiropas stratēģija Alpu reģionam. Nāk no Slovenijas, mēs pat labam vadam šo jautājumu izskatīšanu. Mēs bijām kopā ar jums šai sēdē. Mums jāļauj cilvēkiem, kas dzīvo šais brīnišķīgajos reģionos, uzturēt gan ainavu, gan uzturēt savu dzīvot spēju. Un mums tas ir jādara. Paldies! Paldies Bogoviču kungam. Smalkundze. Paldies! Savā īsajā runā gribētu pievērsties maziem vidējiem uzņēmumiem. Viņu konkurētspēja regulāri ir bijusi manu priekšlikumu būtība. Neviens, protams, neapšauba MVU vajadzību un nopietnību arī Alpu reģionos, arī dažādos mazos ciemos. Tas nodrošina iedzīvotāju labklājību. Tieši tāpēc mums nepieciešams radīt apstākļus, kas nāks par labu MVU. Tāpat kā tas tiek darīts lielo uzņēmumu gadījumā, viņam ir jābūt tādām pašām iespējām, piekļūt kapitālam kā lielajām kompānijām. Mēs uzskatām, ka atbalstot mazos uzņēmējus, mēs varētu atbalstīt arī infrastruktūru. Un gribētu uzsvērt, ka MVU pat laban ļoti ierobežo dažādas regulas un likumi, dažādie maksājumi, kas tiek kavēti nedēļām ilgi, un mazajiem uzņēmumiem tas sagādā ļoti nopietnas problēmas. Arī finansējuma rašana ir ārkārtīgi svarīgs. Gribētu tiešām pateikties visiem referentiem par labu darbu. Paldies! Paldies, Paldies Smolkovs kundzei. Tagad viena minūte Francam Obermairam. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, ir tikai apsveikami, ka, apsveicami, ka Alpu reģions tagad tiks stiprināts, ka dzelzceļa infrastruktūra tiks veicināta un arī jādomā par ūdens apgādi. Šajā Alpu reģionā, kas ir ļoti sensitīvs, vajadzētu domāt arī par dabas aizsardzību. Un tāpat mums ir jādomā par uh, dažādu sugu aizsardzību. Galu galā biodaudzveidība ir svarīga arī medībām. Es gribētu uzsvērt, ka šajā stratēģijā ir jādomā arī par kultūras um, ainavas veicināšanu un kopšanu. vajadzētu domāt arī par tiem, kas veic uh, šādus pasākumus. Tātad tie ir mūsu lauksaimnieki un mežsaimnieki. Viņi ir pelnījuši taisnīgas cenas par saviem sarešotajiem produktiem. Par to arī šajā stratēģijā vajadzētu padomāt. Paldies Obermajer kungam, tagad eh, pusotru minūte Herbertam Dorfmanam. Paldies priekšādētāji! Alpu reģions ir ļoti komplicēta sistēma, tātad te ir runa gan par politiskām robežām, gan arī par ļoti sarežģītiem transporta ceļiem. Arī no turismu viedokļa šis ir svarīgs reģions. Uh, simtiem miljonu cilvēku dodas katru gadu uz Alpu reģionu, um, lai izbaudītu atvaļinājumu. Tas ir viens no svarīgākajiem brīvdienu galamērķiem Eiropā. Protams, Alpu reģionā ir ļoti attīstītas vietas un arī ļoti neattīstītas vietas. Tieši tāpēc kopīga stratēģija ir būtiska. Tas pats attiecas arī uz satiksmi un satiksmes uh, jomā prioritāte, protams, ir dzelzceļam. Uh, Tātad te ir runa arī par Turīnas Lijonas līniju, un tieši tāpēc mēs arī iesniegsim attiecīgus grozījumus. Mēs redzam, ka šeit ir runa par ekonomisko telpu. Iepriekšējais runātājs teica, ka Alpu reģionā mēs gribam nodrošināt, lai tiktu atkal atjaunotas dažādas eh, putnu sugas, tā skaitā plēzīgo putnu sugas. Protams, mēs nedrīkstam šeit uh, izjaukt šo ļoti uh, delikāto līdzsvaru, kas uh, pastāv dabā. Tāpat um, es gribētu uzsvērt, ka arī vilki un lāči ir vajadzīgi daudzos reģionos. Paldies, Dorfmana kungam. Tagad uh, pusotra minūte uh, Čuģufrīdes kundzei. Paldies, priekšādātāji. Komisārs kundze. Tā kā jūs esat ieradusies, es vēlētos jums pateikties par ļoti delikāto un ātro veidu pēc, eh, kā jūs reaģējāt pēc eh, zemestrīces Itālijā komisija vēlējās pārprogrammēt eh, savu intervenciju, bet eh, ir jāatcerās, ka šī katastrofa bija tiešām smaga, tika zaudētas gan dzīvības, gan arī tika kaitēts infrastruktūrai. Mums ir jārada darba vietas, kas eh, varētu eksistēt ilgstoši. Mums ir jāskatās nākotnē, un mēs nevarēsim nodrošināt šādas darba vietas bez industriālā pamata. Uh, Mazie un vidējie uzņēmumi ir ekonomikas dzinējspēks, tieši tāpēc mums kohēzijas politika ir eh, jāvirza MBU virzienā. Bet mēs redzam, ka struktūrālie fondi, diemžēl, nepalīdz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo tiem ir jāsaskaras ar ļoti lieliem birokrātiskiem šķēršļiem, lai iegūtu kredītus. Uz, ziņojumā jau ir uzsvērts, ka MVU vēl ar vienu saskaras ar ļoti lieliem šķēršļiem, tāpēc, ka uh, Programmas ir ļoti komplicētas. Katrs eh, programmas posms ir sarežģīts, un piekļuva kredītiem ir ļoti būtiska, ja mēs vēlamies, lai jaunie instrumenti darbotos. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina kapitāls mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un pašvaldībām ir jābūt spējīgām šīs programmas pietiekami kvalitatīvi novadīt. Paldies, teikt pusotru minūti Čūlijai Vordai. Vispirms komentārs par maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir mūsu ekonomikas mugurkauls. Mums ir jāatvieglo viņu spējas darboties un tirgoties visā Eiropā, jo īpaši radošajā sektorā. Šajā atbalstā ir jāiekļauj arī atbalsts sadarbībai un alternatīviem uzņēmējdarbības modeļiem. Šeit parādās daudz lielākas iespējas ētiskai uzņēmēji darbībai un atbildīguma veicināšanai privātajā sektorā. Tāpat arī ir jādomā par uh, atstumtajām grupām, lai uh, tām varētu tikt nodrošināta izglītība, jo īpaši ir jādomā par meitenēm un sievietēm, kas prieši saskaras ar aizspriedumiem. Tāpat arī mums ir jādomā par kohēzijas politiku un novatoriskumu stratēģijām. Uh, Novatoriskums pēc definīcijas ir jēdziens, kas attiecas uz visām jomām. Tieši tāpēc mums ir labāk jākoordinē finansēšanas instrumenti, kas ir būtiski Eiropas reģionu ilgtspējīgai attīstībai gan pilsētās, gan laukos. Pagājušā gada jūlijā es piedalījos Mančesteras zinātnes atklātajā fórumā, un tur es vadīju semināru par uh, mākslu un zinātni un to sasaisti. Vadīju to kopā ar sev kolēģi. Un mēs redzējām, ka ir jāvēršas pret pašreizējo mentalitāti. Uzņēmēji, zinātnieki un mākslinieki visi bija pār to, ka ir vajadzīga globāla pieeja novatoriskumam un ir jādomā par mūsu kopējo ietekmi uz sabiedrību. Tieši tā mēs varētu veidot viedu specializētu stratēģiju Nākamais runātājs pusotru, uz pusotru minūti - Čāba Molnars. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Paldies, godāmie deputāti! Kohēzijas politikā un visā šajās programmās vislielākā problēma, ar ko mēs saskaramies, ir korupcija. No visām Eiropas Savienības dalību valstīm mēs saņemam ziņas par korupciju, un Vislielākās problēmas ir atrodamas tieši Ungārijā, manā valstī. Gadrīz katru dienu presē parādās uh, lietas, kas attiecas uz politiķiem, oligarhiem, uh, kas ir saistīti ar korupciju vai dažādiem naudas noziegumiem. Šīs uh, korupcijas lietas, diemžēl, netiek izskatītas un arī nekādas sankcijas netiek uzliktas. Tāpat arī ir jādomā par uh, tām dalību valstīm, uh, kur prokuratūras it kā mēģina risināt uh, korumpētu politiķu problēmas, bet neko pārāk daudz nedara. Tāpat ir arī dalība valstīs, kas vēršas pret kopēju uh, Eiropas ģenerālprokuratūru un tā, tās izveidi, jo uztraucas, ka tā varētu iejaukties valsts lietās. Uh, Ja valsts nevēlas palīdzēt izveidot kopēju Eiropas ģenerālprokuratūru, kas ļautu risināt šīs lietas, tad tas īsnībā nozīmē, ka šīs valstis nevēlas, lai šādas korupcijas lietas tiktu izmeklētas. Tāpēc mēs gribētu nākt klajā rekomendāciju. Kohēzijas periodā pēc 2020. gada mēs varētu teikt, ka tikai tās valstis varēs saņemt atbalstu no Eiropas, ja e, tās būs gatavas veidot e, Eiropas ģenerālprokuratūru, proti izmeklēt korupcijas lietas. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra ir pieteikušies ļoti daudz runātāji. Došu tāpēc iespēju izteikties tiem kolēģiem, kas uh, līdz šim nav piedalījušies brīvā mikrofona procedūrā un kas ir piedalījušies visās šī vakara debatēs. Novakova kungs. Paldies, priekšādātāji, komisārs kundze. Piedzimt Balkānos nevienmēr ir neveiksme. Šī atšķirīgā realitāte liek jums kļūt ļoti izdomas bagātam. Uh, Es dzirdu, ka šajā zālē uh, ir cilvēki, kas izsakās pār kohēzijas politikas ierobežošanu. Kolēģi, kohēzijas politika nav torte, kuru mēs varētu sagriezt, kā mēs vēlamies. Te ir runa par nacionālu naudu, par nacionālu politiku, un simtiem reģionu uz mums paļaujas. Vai tiešām mēs šausim sev kājā, vai mēs spēsim izskaidrot šiem cilvēkiem, Ko mēs darīsim pēc šīs politikas ierobežošanas? Tie visi ir tikai tukši vārdi, un cilvēki tos vairs nevēlas dzirdēt. Es ceru, ka saprāta balss tomēr uzvarēs. Mums ir jāuzdod ļoti daudz jautājumu, un galvenie jautājumi attiecas uz birokrātiju. Paldies! Paldies, Novakova kungs! Tagad Grapīnī kundze. Domnule președinte, doamna comisar. Uh... Priekšēdētāja kungs, komisārs kundze. Es piedalījos šīs dienas uh, debatēs, tāpēc, ka uzskatu, ka Eiropā nav nekā svarīgāka par kohēziju. Jo īpaši es gribētu atsaukties uz ziņojumu par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jo es esmu arī MVU grupas vicepriekšēdētāja. Protams, MVU ir jāatbalsta, un to, jo īpaši var darīt iesaistot nacionālās iestādes un aicinot tās izmeklēt, kāpēc MVU nevar gūt piekļuvi pētniecības resursiem. Runājot par kohēziju, mums vajadzētu domāt arī par strateģisko investīciju fondu, jo šis fonds neko neizmanto kohēzijas vajadzībām. Šīs fonds rada vēl lielākas atšķirības starp reģioniem. Tieši tāpēc, komisār, komisārs kundze, es vēlētos, lai jūs pavisam drīz uh, arī papētītu, vai šajā fondā nav jāievieš pārmaiņas. Tāpat arī ir jādomā par jaunajiem uzņēmumiem, kas ļautu mums veidot jaunas darba vietas. Protams, tas ir jādara arī pierobežu reģionos, mums ir jāizmanto visa veida pieejamā palīdzība. Es ceru, ka kohēzija tiks izmantota tālākiem progresam. Lielas paldies tagad Bilbao Parandikas kundze. Gracias, prezidente, komisārija. Paldies, priekšēdātāji. Komisārs kundze, novatoriskums ir viena no jomām, kas ļoti skaidri parāda, ka efektīvai Eiropas Savienībai ir pilnībā jāizmaina savas pārvaldības formas. Ir jāveido viedas pārvaldības zonas, kas ļautu izmantot uh, visas priekšrocības. Valstu politika bieži vien ir uh, protekcionisms, un tas neļauj veicināt uh, ražojošu ekonomiku. Mēs redzam, ka komisija sāktu apzināties. Basku zeme spēja tagad sadarboties ar citiem reģioniem pie šādiem viedās specializācijas projektiem, un līdz ar to rūpniecība var saglabāt savu vietu IKP. Šāda veida konkurētspēja ir ļāvusi mums radīt kvalitatīvas darba vietas. Tieši tādai ir jābūt mūsu politikai, to mūsu dalībvalstis no mums sagaida. Paldies! Tagad uh, Vigas kungs. Senhor Presidente, falo num período onde prossegue uma. Priekšsēdētāji, es runāju brīdī, kad Eiropa izvērš šantāžu pret Portugāli. Šie taupības plāni, diemžēl, neļāva mums atrasināt ekonomiskās problēmas vai valsts parādus, kas vēl ar vienu gulstas uz iedzīvotāju pleciem. 2015. gadā tika pielikts punkts drastiskajai trojkas politikai. Tagad eh, Brisele mēģina darīt vēl vairāk, tā mēģina apgriezt kohēzijas līdzekļus. Tātad Eiropa rāda savu patieso seju. Tā vietā, lai atzītu, ka šī politika ir izgāzusies ne tikai Portugālē, bet arī citās valstīs, uh, Eh, komisija mēģina sodīt šīs valstis vēl vairāk, neskatoties uz to, ka šīs valstis jau ir ļoti cietušas no taupības. Tas ir apkaunojums. Paldies, Vigas kungam. Bilders kundze nākamā runātāja. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Mazie un vidēji uzņēmumi ir izaugsmes un darba vietu uh, Eh, radītājs. Tātad ir runa par 23 miljoniem eh, uzņēmumu, kas nodrošina ārkārtīgi daudz cilvēku. Tātad 3,4 eh, miljonu no uzņēmumiem Francijā nodarbina tikai 6 līdz 10 iedzīvotājus. Es ilgus gadus vadīju mazu uzņēmumu, un es varēju konstatēt, ka valdības rekomendācijas ļoti bieži ir attālinātas no uzņēmēju vajadzībām. Uh, Protams, e, šīs rekomendācijas it kā izklausās labi, bet, diemžēl, tās nav pietiekami efektīvas. Mums ir jāņem vērā novatoriskums un pragmātisms, ko mēs sagaidām no uzņēmumiem un uzņēmumu vadītājiem. Uh, Valdībām bieži vien ir ļoti vienkāršota izpratne par ekonomiku, proti paaugstināt nodokļus, piešķirt subsīdijas. MVU ir vajadzīga tāda finanšu vide, kas būtu stabila, kur būtu maz birokrātisku šķēršu, kur varētu viegli iegūt kredītus un kas ļautu arī tiem aizsargāties no dempinga. Lūk, šādas ir MVU vajadzības. Paldies! Tagad eh, pēdējais runātājs brīvā mikrofona procedūrā Zinadinos kungs. Priekšsēdētāji. MVU apstākļu uzlabošana nav tikai finansiāls jautājums. Viņi paši nevarēs nodrošināt šo izaugsmu, bet ir pilnīgi skaidrs, ka viņu radītā, viņu uh, darba radītais finansējums tiek apdraudēts, piemēram, jo ir jācīnās pret nelegālo imigrāciju. Mums ir jāizveido tāda sistēma, kas ļauj MVU attīstīties, lai viņi varētu būt konkurētspējīgi atmosfērā un vidē, kur var konkurēt ar lieliem uzņēmumiem. Mums ir jānodrošina, ka ir vienādi spēles noteikumi. Mums ir nepieciešama direktīva, ko piemēros visas dalību valstis. Virzoties uz cirkulāro ekonomiku, mums ir jānodrošina, ka preces un pakalpojumi arī tur tiek iekļauti. Nodrošinot, ka bankas ir gatavākas aizdot naudu MVU, tas palīdzētu. Mums ir jāpārliecinās, ka MVU tiek piedāvāts nodokļu atlaides, kamēr tie sāk darbu. Līdz, liels paldies! Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir beigusies. Un tagad kohēzijas debašu ietveros došu vārdu vēlreiz komisārei. Lūdzu. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc în primul rând. Paldies par šīm ļoti interesantajām debatēm. Paldies par visām šīm interesantajām idejām un komentāriem. Man ļoti interesēja komentārie par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Eh, par tiem runāja ļoti daudz deputāti. Patiešām kohēzijas politikai vajadzētu darboties MVU labā. MVU patiešām ir Eiropas ekonomikas pamats. Tagad vispārīga piezīme. Mani patiešām iepriecināja tas, ka lielākā daļa runātāju uzsvēra kohēzijas politikas nozīmi, neskatoties uz to, ka tika pausta, paustas arī kritiskas piezīmes un tika runāts par trūkumiem, kurus vajadzētu novērst. Uzskatu, ka kohēzijas politikai vajadzētu uzlabot visu pilsoņu ikdienas dzīvi. Kohēzijas politika līdz ar to ir ārkārtīgi nozīmīga visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. 90 miljardi eiro tiks veltīti MVU līdz 2020. gadam. Un mēs ceram, ka MVU spēs izmantot šos līdzekļus. Mēs esam ieguldījuši ļoti daudz darba tajā, lai samazinātu birokrātiju. Mēs vēlamies nodrošināt programmu labāku izmantošanu, un, protams, mums vajadzētu arī tālāk sadarboties ar Eiropas parlamenta komitejām. Parlamentā ir reģionālās attīstības komiteja, tāpat arī budžeta kontrolas komiteja. Es domāju, ka arī šīm komitejām vajadzētu labāk savā starpā sadarboties. Tagad par Valkar Sēla kunga ziņojumu. Protams, mēs vēlamies, lai kohēzijas politika būtu veiksmīga. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgas atbilstošas stratēģijas. Mums ir vajadzīga arī viedā specializācija, un tāpat mums ir jādomā arī par visiem tieši iesaistītajiem, proti par reģionālajām iestādēm, par pašvaldībām, universitātēm, MVU, visiem tiem ir jāsadarbojas, lai veidotu šo viedo specializāciju. Mēs esam izveidojuši savienību, kas strādā pie šādas sadarbības un vislabākās resursu izmantošanas. Tātad te ir runa par pārtikas produktiem un par gēnu inženierību. Šādās jomās šāda viedā specializācija ļoti labi darbojas. Mēs nevaram cerēt, ka tūlīt Eiropā parādīsies silikona ieleja, bet mēs varētu tomēr mēģināt palīdzēt eh, reģioniem ar šādiem projektiem. attiecībā uz Mihailovas kundzes iniciatīvu, kur ir runa par Eiropas teritoriālo sadarbību, es priecājos par Eiropas parlamenta viedokli. Interreg šeit ir ļoti labs piemērs. Mēs redzam, ka 25% no Eiropas iedzīvotājiem dzīvo pierobežā, un tieši tāpēc ļoti svarīgi ir veicināt pārobežu sadarbību. Pastāv, piemēram, ļoti laba sadarbība starp Vāciju un Poliju, taču es uzskatu, ka arī Beļģija un Francija varētu labāk sadarboties. Galu galā šeit neparādās nekāda šķēršļa attiecībā uz valodu. Lai sadarbība būtu labāka, vajadzētu saskaņot tiesību aktus, un šādā veidā varētu atbrīvoties no ļoti daudziem šķēršļiem. Uzskatu, ka vajadzētu mēģināt palīdzēt šiem reģioniem arī ar politisku rīcību. Interreg darbojas laika periodā no 2014. līdz 2020. gadam. Tātad te ir runa par Interreg 5 programmu. Šeit tiek gatavots pārobežu pārskats, lai domātu par Interreg 6 projektu. Uh, Tagad par Mercedeses Breso ziņojumu par Alpu reģionu stratēģiju. Breso kundze uzsvēra, ka Alpu stratēģija ir ļoti svarīgs elements teritoriālajai sadarbībai. Tuvāko mēnešu laikā mēs gatavosim pusgada ziņojumu par makroreģionālo stratēģiju. Mēs gatavosim arī izvērtējumu par Eiropas stratēģiju Alpu reģionā. Mēs domāsim arī par to, kādā vajadzētu izskatīties eh, teritoriālajai sadarbībai nākotnē, tā lai Eiropas pilsoņi varētu dzīvot labāk. Tas attiecas arī uz perifērajiem reģioniem. Pašreizējā posmā Es nevarēšu atbildēt uz konkrētiem jautājumiem. Mans uzstāšanās laiks arī ir ierobežots, un te ir runa par četriem ziņojumiem. Tomēr uzskatu, ka nebūtu taisnīgi, ka valsts, kas ir saņēmusi daudzus miljārdus eiro, proti Grieķija, par kur runāja Funtulis kungs, Tātad ir netaisnīgi, ka šīs valsts pārstāvis saka, ka kohēzijas politika ir derīga tikai Eiropas institūcijām. Es domāju, mums visiem vajadzētu aizbraukt uz Grieķiju, lai pārliecinātos, ko kohēzijas politika ir devusi Grieķijai. Mēs pieņēmām izņēmumu pasākumus ārkārtas situācijā. Un Neviena cita valsts nav saņēmusi tik daudz naudas no kohēzijas politikas kā Grieķija. Vai tiešām Atēnās, Atēnas izskatītos uh, tā, kā tās izskatās tagad, ja Eiropas Savienība nebūtu nodrošinājusi 90% no līdzekļiem? skolas, piemēram, Grieķijā tiek atjaunotas ar Eiropas Savienības naudu. Mums vajadzēja, vajadzētu atcerēties, kā šī valsts izskatījās pirms iestāšanās Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība ir devusi ļoti daudz, um, lai uzlabotu situāciju Grieķijā. Arī šeit, Eiropas parlamentā, mēs kopā ar Reģionālās attīstības komiteju uh, esam strādājuši Grieķijas labā. Galu galā šeit ir runa par netaisnīgu kritiku mūsu darbām. Mēs esam darījuši visu, kas ir mūsu spēkos, lai uzlabotu uh, dzīvi Grieķijas pilsoņiem. Tas, kas notika Madeirā un Itālijā šajā vasarā, protams, ir pelnījis solidaritāti. Es gribētu paust solidaritāti šo reģionu iedzīvotājiem. Līdz novembra vīdom mums būs iespēja izmantot uh, solidaritātes fonda līdzekļus. Tātad te ir runa par 1,3 miljardiem eiro, kas tiks piešķirt Itālijai lai varētu novērst dabas katastrofu sekas. Arī 2009. un 2012. gadā um, bija um, zemestrīces Akilas un Emīlijas Romanas reģionos Itālijā. Mums līdz ar to ir uh, jāsniedz palīdzība šai valstī. Mums ir jānodrošina, lai šīs darba programmas beigtu darboties, kad tās vairs nav vajadzīgas, bet ja ir runa par dabas katastrofām Itālijā, tad gribu norādīt, ka pēdējo gadu laikā Itālija ir saņēmusi ļoti daudz līdzekļu. Apenīnu reģions, diemžēl, ir tāds reģions, kur bieži notiek zemestrīces. Mēs noteikti vēl runāsim par šiem jautājumiem um, dažādos pasākumos. Um, mums ir jādomā arī par atbalstu Madeirai, bet, protams, ka mums ir jāpanāk vienošanās ar attiecīgiem reģioniem un to pārvaldību. Jā, protams, šie jautājumi man ir ļoti tuvu sirdī. Mums ir bijusi iespēja arī sadarboties ar deputātiem no Eiropas parlamenta, kas nāk no šiem reģioniem. Paldies, komisārs kundze! Jūs uh, uzrunājāt Funtulis kungu, viņš tiemžēl vairs nav zālē. Uzskatu, ka nav jēgas līdz ar to atbildēt cilvēkiem, kas nesagaida uh, nemaz atbildi un aiziet no zāles. Uh, Tagad došu vārdu referentiem. Damato kundze. Paldies! Pēc diskusijas vēlētos atgādināt tikai dažus pamatpunktus. Ekonomiskā krīze un taupība ir nošņaugus mazos un vidējos uzņēmumus. Viņiem ir jāpalīdz. Jāpalīdz piekļūt kredītiem. Mums ir jāmaina attiecības starp šiem uzņēmumiem un banku sistēmu jo šeit ir augsta riska profili. Mums ir jāpanāk, lai prioritāte tiktu dot MVU, kapitāla tirgus savienība. Arī veidojas. Mēs neesam pārliecināti un tik optimistiski kā komisija runājot par šiem fondiem. Ir jābūt situācijai, ka visa sabiedrība, visas interesētās puses var tikt iesaistīt šajā procesā ar saviem priekšlikumiem. Mums ir jāatbild galeri lietotāju vēlmēm. Partnerība ir risinājums. Un partnerība nenozīmē, ka kaut kas tiek uzspiests no augšas. Mēs to varam uzlabot galvenā attīstība tomēr ir nepieciešams saglabāt. Tāpēc dalību valstīm īpaši dienvidos ir liela uh, vara par šiem jautājumiem, un šīs valstis bieži vien nav spējušas izmantot iespējas. Tas, ka varētu būt elastīgāka un racionalizētāka sistēma, protams, tiek uzskatīta kā atpakaļvirzība. Viņi nesaprot, ka ideja aiz tā ir citāda. Kohēzijas politika ir vienīgā demokrātiskā un apvienojošā politika mūsu savienībā. Paldies Damāto kundzei. Un tagad Valkas Serls. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisārs kundze. Esmu pateicīgs jums par jūsu pozitīvo attieksmi uz komitejas ziņojumu. Mēs atbalstam labākās prakses publicēšanu, kā izmantot šīs viedās specializācijas platformas Un tas, ka komisija ir darījusi, lai uzlabotu sadarbības starp varas iestādēm dažādās līmeņos un arī pārnacionālo programmu starpā ir ārkārtīgi svarīgi, jāizvairās no pārklāšanās šajā procesā. Protams, kohēzija var nozīmēt vi slimnīcu un mācību iestāžu un ceļu celšanu. Spānija no tā ir daudz ko guvusi, taču bieži aizmirstam, ka vissvarīgākais, kas apvieno cilvēks, ir zināšanas. Un zināšanas mēs attīstām ar inovācijām, ar pētniecību, un tās ir jomas, kur vietā specializācija nepieciešama. Tā ir šī saikne ar nākotni un zinātni, kas ir daudz nopietnāka nekā transporta saiknes. Paldies Mihailovas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisārs kundze, paldies par jūsu komentāriem, par manu ziņojumu. Gribētu pateikties kolēģiem, kas izteica viedokli par Eiropas teritoriālo sadarbību. Reģionu komitejā mēs runājam par šo jautājumu ļoti nopietni. Vēlētos uzsvērt, ka reģionālā teritoriālā sadarbība ir pierādījusi savu potenciālu un efektivitāti. Ne tikai runājot par tradicionālo teritoriālo politiku tādās jomās kā digitālā, enerģētika, pētniecība, viedā specializācija, izglītība, kultūra, vide un daudz kur citur. Esmu pārliecināta, ka teritoriālās sadarbībai ir potenciāls attīstībai. Nākotnes kohēzijas politikā pēc 2020. gada teritoriālā sadarbība var kļūt par pamatu potenciāla pārveidošanai mūsu teritorijās un reģionos. Vienalga, vai mēs runātu par transpārobežu reģioniem vai citām teritorijām. Teritoriālā sadarbība Eiropā ir ļoti liels potenciāls. Esmu pārliecināts, ka šādas diskusijas, kādas notika šodien, varēs to veidot un padarīt vēl spēcīgāku. Paldies kolēģei! Un tagad vārds Breso kundzei. Paldies! Paldies priekšētāji kungs un paldies kolēģiem, kas runāja debatēs un komisārei par atbildēm uz nākotnes attīstību, runājot par makro reģionālo stratēģiju un īpaši par Alpu stra reģionu stratēģiju. Kā jau teicu, lielais izaicinājums ir šo ļoti sarežģīto jomu saturēt kopā Ir daži reģioni, kas ir ļoti attīstīti, citur ir liels problēmas, daži cieš no piesārņojuma, un mēs nedomājam tikai par galvaspilsētām, bet par marģinālām teritorijām, kalnu teritorijām, bet šeit ir arī līdzenumi, kuros var veikt inovācijas. Mums ir nepieciešami jauni projekti lai mums nebūtu dažādi līmeņi iedzīvotāju ziņā šajos reģionos. Mēs domājam par teledarbu, par kopdarbu, par dažādām citām jomām. Protams, Alpos cilvēkiem ir daudz problēmu. Piemēram, nu, kur atrast taksometru? jaunās iniciatīvas, jaunās iespējas ļautu atrisināt šīs ikdienas problēmas daudz veiksmīgāk. Bija dažādi komentāri runājot par Turīnas Lionas dzelzceļa savienojumu. Tas tika izlemts jau iepriekš, tas tiek celts, es par to neesmu atbildīgi. Ko mēs gribam uzsvērt, ka lielie projekti, kas saista dažādus reģionus Alpos nevienmēr ir pārdomēti, taču šis savienojums, protams, ir ļoti svarīgs, ja mēs gribam samazināt ceļu satiksmes sablīvējumu, sevišķi runājot par kravas mašīnām. Mums ir tuneļi, par kuriem šī satiksme var tikt uzturēta. Paldies, Bresa kundze, beidzam šīs debates, balsojums rīt.